atbilstoši minēja to, ka šie cilvēki ir gājuši bojā cīnoties pret terorismu, un ir arī vairāk cilvēki, kas cieš, jo viņu uh, darba devēja viņiem nepiedāvā pietiekam labs darba apstākļus. Ļaujam uh, e, predstavić važno sprāvu. Paldies, dāmas un kungi! Es vēlējos jums paziņot sekojošo. Eiropas parlamenta sanāksmu kalendārs 2011. gadam. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Mums ir jāpieņem šī kalendāra projekts. Vēlējos jums pavēstīt, ka 22. aprīlī šogad priekšsēdētāja konference ir pieņēmusi šī kalendāra projektu. Jūs varat iepazīties ar šo uh, sākotnējo uzmetumu, un uh, tas tiks pievienots arī sanāksmes protokolam. Uh, Par kalendāru tiks balsots, balsojums norisināsies trešdien, un visi grozījumi ir jāiesniedz otr, līdz otrdienas vakaram, līdz otrdienas pēcpusdienai 12.00, tātad līdz 18. maijam. Ja jums ir vēl kādi ierosinājumi par pārmaiņām šajā kalendārā, lūdzu iesniedziet tos līdz rītdienas pulkstens 12. Tātad tas būs 2011. gada kalendārs, un balsojums ir paredzēts trešdien, 19. maijā 12.00. Tautas partijas politiskā grupa man ir iesniegusi vairāk kandidātu vārdus, kas darbosies interparlamentārajās delegācijās. Arī ar šo deputātu vārdiem jūs varat iepazīties protokolā, un ja nav nekāda iebilduma, tad mēs uzskatām šos amatus par spēkā esošiem. Zoltans Balčo un Pals Šmits man informēja par to, ka viņu mandāti Eiropas parlamentā ir beigušies un viņi tagad sāks darboties Ungārijas parlamentā. Parlaments to atzīmē un saskaņā ar 7. pantu otro punktu, eh, kas ir saistīts ar ievēlēšanu Eiropas parlamentā tiešās eh, vēlēšanās un saskaņā ar reglamenta 4. pantu es konstatēju, ka šie šīs deputāta vietas atbrīvojas ar 2010. Eh, gada 14. māju. Un eh, šie lēmumi ir pieņemti saskaņā ar normālo procedūru. Padoms priekšsēdētājs trešdien kopīgi ar mani parakstīs septiņus tiesību aktus, kas ir pieņemti saskaņā ar normālo procedūru, saskaņā ar uh, eh, 74. reglamentu pāntu. Un eh, mūsu protokolā, sanāksmes protokolā šie tiesību akti arī tiks uzskaitīti. Tagad pāriesim pie mūsu normālas darba kārtības. Priekšsēdētāja konferencē 12. maijā tika pieņemts galīgais eh, darba kārtības projekts, un ar to jūs visi varat iepazīties savos dokumentos. Saskaņā ar 137. pantu, mūsu reglamentu pantu, jūs esat saņēmuši šo darba kārtību. Esmu saņēmis vēstuli no Karlo Kasīni, viņš ir konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs, un viņš lūdza, lai Eiropas parlaments izteiktu atzinumu Eiropas ekonomisko un sociālo lietu komitejai. Šeit mēs runājam par regulas priekšlikumu veltītu pilsoņu inicio, iniciatīvai saskaņā ar 304. un 307. pantu Eiropas Savienības uh, darbošanās līgumā. Balsojums par šīm prasībām notiks trešdien, 2012.00. Vai ir vēl kādi priekšlikumi vai ierosinājumi? Nē? Paldies! Godātie kolēģi, tagad ir jāpieņem darba kārtība. Pirmdien un otrdien nav paredzēti nekāda grozījuma mūsu darba kārtībā, bet, ja mēs runājam par trešdienu, Tautas partijas politiskā grupa, es atvainojos Brīvības un demokrātijas grupa, ir lūgusi balsojumu par Černēcka kunga ziņojumu par 2008. gada budžeta izpildi padomēji eh, apspriest trešdienu. Tautas partijas grupas vārdā eh, izteiksies Grēslas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs padomu šorīt no rīta ar Spānijas prezidentūras pārziņu atbildēja uz mūsu jautājumu un tādā veidā mēs varētu balsot par šo ziņojumu, pateicoties padomas lēmumam. Un Spānijas prezidentūra ir konstatējusi, ka izpildus procedūru ir iespējams uzsākt un līdz ar to uh, ir izpildīts arī otrs priekšnosacījums, lai varētu veikt budžeta izpildu. Padomi ir pakļuvusies parlamenta kontrolē kontrolē. Tas ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu, tādēļ es visām politiskajām grupām ieteiktu balsot par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā. Par rezolūciju mēs runāsim jūnijā, bet par pašu izpildu tā tad varētu apspriesties trešdien. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Tātad, kurš ir par šo priekšlikumu? Svobods kungs, lūdzu. Jā, prezident, bet es. Priekšsēdētāji kungs, es izteikšos ļoti īsi. Mēs varam piekrist. Uh, šim priekšlikumam visu oficiālo iemeslu dēļ. Arī drīz jums tiks izsūtīta vēstule par to. Es domāju, tā patiešām ir laba zīme, ka padome ir ņēmusi vērā mūsu intereses, mūsu pilnvaras un arī ārlietu dienests ir gatavs rīkoties caurskatāmā veidā un ņemt vērā tās sekas, kas šim lēmumam būs nākotnē. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja kungs, vai kāds vēlētos izteikties pret šo priekšlikumu? Mr. Bardzo, bardzo proszę, Mr. Stāsts. Stāsts, kungs, lūdzu. Dārgie kolēģi, es esmu patiešām pārsteigts. Es esmu pārsteigts par to, ka divas politiskās grupas ir gatavas balsot par šo ziņojumu. Mums bija koordinatora sanāksme, es pats tajā piedalījos. Uh, Mēs tātad sasaucām koordinatoru sanāksmi budžeta kontrolas komitejā. Es ļoti rūpīgi iepazinos ar visiem dokumentiem un ir viens pielikums, kas ir identisks tam pielikumam, ko mēs saņēmām 10. martā. Īsnībā šeit pilnīgi nekas nav grozīts, nekas nav mainījies. Tā tad mums vajadzētu balsot pret to, ka Černiecka kunga ziņojums tiks eh, ievietots darba kārtībā šo trešdienu. Un padome ir vienkārši ar mums te tā paspēlējusies nekaunīgā kārtā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tā tad eh, sāksim balsojumu kurš ir par to, lai Černecka kunga ziņojums tiktu apspriests šo trešdienu. Kurš ir par? Kurš pret? Paldies, atturas! Pieņemts. Līdz ar to uh, balsojums par Čenecka kunga ziņojumu notiks trešdien. Visi grozījumi ir jāiesniedz līdz 12.00 rītdien. Tālāk vēl par trešdienu. Eiropas Tautas partijas grupa ir lūgusi Baueres kundzes ziņojumu par darba laika organizēšanu pārlikt uz nākamo plenāru sesiju. Tas ir darba laika organizācijas ziņojums eh, personām, kas darbojas ielu transporta jomā. Bauers kundze, eh, referente pati izteiksies par šo priekšlikumu, lūdzu. Bauers kundze. Elnökúr, március 22-én a foglalkoztatásügyi... Priekšsēdētāji, 22. martā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas sekretariāts vēlējās iekļaut šo jautājumu mājas sesijas darba kārtībā, un 28. aprīlī mūsu komitejā bija balsojums. Man tika pateikts, ka nav uh, bijis pietiekami daudz laika, lai iesniegtu visus grozījumus, tādēļ šo jautājumu nevar iekļaut darba kārtībā. Uh, un uh, priekšsēdētāja konference ar mani nemaz nekonsultējās, iespējams tas notika pēc uh, eh, sociālisti ieteikuma, tika pateikts pilnīgi pretēji. Bet eh, netika noteikts atbilstošais termiņš grozījumu iesniegšanai, un mūsu politiskai grupai pat nebija laika apspriesties un izstrādāt savu atzinumu. Mums nebija laika par to vispār apspriesties. Tādēļ mums vajadzētu šo jautājumu iekļaut jūnī darba kārtībā. Svobodas kungs, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, nu, tas ir patiešām visai dīvaini, ka Bauers kundze, ko es parasti esmu ļoti cienījis, nepi, neminēja, ka šis ziņojums ir noraidīts un viņa ir arī aizmirsus pieminēt to, ka viņa ir sazinājusies ar padomu par tādu ziņojumu, par ko ir paredzēts lemt vēlāk. Tā nav normāla parlamentārā procedūra, un tādēļ mums vajadzētu padomāt, vai to iekļaut darba kārtībā vai nē. Well, eh, tak jest. Dziękuję bardzo. Jā. Paldies! Es uh, došu vārdu Votmans Kalskundzei, varbūt jūs runāt tad par. Eh, Paldies, priekšsēdētāji kungs, tas patiešām ir priekšlikums Eh, ko ir iesniegus komisija. Tas ir likumdošanas priekšlikums, kas tika apspriests sociālajā komitejā, bet mēs to noraidījām. Bet mums eh, ir tādas labas tradīcijas parlamentā, ka, piemēram, mēs varam ievērot viena mēneša pārdomu brīdi, lai varētu apspriesties par šo jautājumu un būt labāk sagatavot plenārsēdē. Un referenti īstenībā ir pārkāpus parlamentu tiesības. Priekšlikums ir ārkārtīgi sarežģīts un visām grupām ir jāatvēl pietiekam daudz laika, lai sagatavotu sagatavotos apspriešanai pēc iespējas labāk. Un divās dienās to nav iespējams izdarīt. Tādēļ vajadzētu par šo priekšlikumu balsot jūnijā. Paldies! E, Paldies! Tālāk tagad mēs balsosim par šo ierosinājumu. Kas ir par atlikšanu? Paldies! Pret? Paldies! Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Zamykam głos. Balsošana beigusies. Balsošana beigusies, kopumā nobalsojuši 300, 258 par 137 pret 7 atturējušies. Līdz ar to debatas par Bauers kundzes ziņojumu tiek atliktas uz nākamo minisesēju. Tālāk ceturtdiena. Eiropas Tautas partija grupa ir lūgusi ceturtdienas pēcpusdienas debatas par eh, žurnālistiem Transņestrā aizstāt ar diskusijām par situāciju Taizemē. Tātad Ernesta Vardaņa Jāna Žurnālista Ernesta Vardanjāna apcietināšana Piedņestras apgabalā, eh, tad tā vietā mēs runātu par situāciju taizemē. Predskungs. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu aicināt aizstāt debats par situāciju Piedņestrā. Eh, šis arests ir ticis veikts nelikumīgi ar nepamatotiem ar nepamatotu apsūdzību izvirzīšanu, bet tā kā situācija tā aizemē ir um, sarežģījusies un, un, un tā kļūst ļoti nopietna, tādēļ mēs ierosinām debats par situāciju tā aizemē. Labi. Tad došu vārdu runātājām par šo priekšlikumu. Tad tas bija skaidrojums, bet tagad Kasolidis kungs. Paldies priekšsēdētāji. Situācija tā zemē pasliktinās ik brīdi. Cilvēku dzīvības ir likts uz spēles, un es domāju, ka šis jautājums būtu jāskata steidzamības kārtā ceturtdien. Tajā pat laikā tie, kas ierosināja izskatīt Vārdaņana kunga jautājumu Piedņestras apgabalā e, ir konstatējuši, ka situācijai parādījušies jauni apstākļi, tādēļ situācija būtu jāizpēt padziļinātāk. Tādēļ aizvieto šīs debats ar debatēm par situāciju Taizemē. Paldies, Peronī kungs, kurš izteiksies pret. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka neatkarīgi no tā ko mēs izlēmjam šeit, tātad runāt vai par Piedņestru vai Taizem, tas nemainīs mūsu debašu būtību. Paldies! Labi, tad balsosim, kuri ir par šo priekšlikumu